reakciju. Tas protokoll un die angenommenen teksti. Protokols un 24. Eh, oktobra sēdes apstiprinātie teksti ir izdalīti vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav, tas nozīmē, ka protokols tiek apstiprināts. Un tagad par paziņojumiem. Vācijas federatīvās eh,